notiks nu, nu, rītdien. Nākamais punkts darba kārtībā ir viens minūte ilgas uzstāšanās. Atgādināšu, ka tās ir vienas minūtes ilgas runas, tāpēc lūdzu ievērojiet atvēlēto laiku. Pirmā runātāja būs Bokšors kundze. Tisztelt elnök asszony, tisztelt kollégák! Priekšsēdētāji, dārgie kolēģi! Es esmu vicepriekšsādātāja kultūras un izglītības komiteja un vēlējos uzsvērt, ka 28. februārī Amerikas uh, Filmu akadēmija apbal, izpasniedza Oskar balvas. Pēc uh, 34 gadiem mēs Ungāri bijām ļoti priecīgi par šo ceremoniju, jo mūsu filma bija nominēta labākās ārzemju filmas kategorijā Saula dēls. Un e, šī zelta statueta saņēma, apliecināja ne tikai Ungārijas, bet arī Eiropas uh, panākums. Uh, šī filma ir iegūsi balvas Kanna festivālā, Golden Globe balvu un arī neatkarīgā gāra balvu kā labākā ārzemju filma. Vairākas. Uh, Eh, pirms eh, šīs filmas nesenos gados ir nākušas klajā vairākas eh, veiksmīgas filmas, kas apstiprina Eiropas kultūras bagātību. Tas ir labs panākums Eiropas filmu nozarei un arī Ungārijas filmu nozarei. Paldies! Uh, thank you. Uh, Madam Capesol. Cabezons Ruizas kundze, lūdzu. Gracias, señora presidenta. Paldies, priekšsādātāji. C hepatīts ir klusējoša slimība, kas ir skārusi 14 miljonus eiropiešu. Aptuveni 25% no inficētajiem ir zināmi, pārējie nezina par savu slimību, bet mēs zinām, ka šādi cilvēki ir. Hepatīts C tiek iegūts seksuālu kontaktu ceļā, apmainoties ar ķermeņu sekrētiem un tam līdzīgi, un tas uh, rāda smagas sakas, piemēram, aknu vēzi. Šobrīd ir nepieciešama Eiropas programma, lai atklātu un nodrošinātu hepatīta C koordinātu ārstēšanu dalību valstīs. Ir nepieciešams arī hepatīta C nesātāja reģistrs, lai mēs varētu izsakot uh, viņu kontaktiem. Hepatīts uh, C Uh, prasa aptuveni 18% no Spānijas uh, zāļu budžeta. Tā ir ārkārtīgi dārgi ārstējuma slimība, tāpēc ir nepieciešams, lai Eiropas uh, komisija izstrādātu plānu hepatīta C izskaušanai Eiropā. Precelkungs. Priekšsēdētājs kundze, dāmas un kungi. Eh, šajā te parlamenta ēkā tuvākajā laikā mēs atkal pievērsīsimies pastiprināti tā saucamajam Volkswagen skandālam. Uh, Mēs arī esam izveidojuši speciālu komisiju tā izmeklēšanai. Volkswagen skandāls tā to šo visu lietu sauca. Es domāju, ka viņi tomēr ir sarežģītāk nekā izklausās, jo tieši starptautiskā klī, tīrā transporta padome, kas ASV atklāja šo skandālu, ir veikusi vairākas pārbaudes un rezultāts ir, ka arī citiem autājiem ir problēmas, ir tīpaši Citroens, Opels un Fiats. Divi no tiem, Opels un Fiats, piedara mm, amerikāņu automobīļu koncernam. Tāpēc es gribētu vērst jūsu uzmanību uz to, ka jūs redzēsiet, te ir runa par daudz ko vairāk nekā tikai e, viena koncerna nepareizu rīcību, bet ka te ir runa par ekonomikas karus no ASV puses pret Eiropas ekonomiku. Paldies! Harkins kundze. Šodien um, es saņēmu uh, no īrijas salas skolotājas ēpastu. E Eh, kur eh, palīdzēja bēgļiem, un bēgļus turēja eh, apmetnēs ar nepiemērotiem apstākļiem. Brīvprātīgo organizācijas ir pārpūlētas, un viņa ir šokēta par to, ka šiem bēgļiem pat nav lāga apgādes un sanitāro iespēju. Viņa lūdza mūs pa, palīdzēt. Es ceļu, ceru, ka padomē tiks atris atrasti risinājumi un palīdzība, bet mēs redzam, ka rezolūcijas nav un nav un risinājuma nav un nav. E, šī mēneša beigās būs vai Grieķijā e, vairāk par e, simt tūkstošiem bēgļu un tikai tad, ja mēs sāksim rīkoties, tad mēs kaut ko varēsim risinot. Ja risinājums ir grūti atrodams, bet neviens negrib, lai bēgļi ciestu. Paldies, saka priekšsēdētājs Erro Drigeses kundze tagad. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Eh, jaunā liberālā partija Eiropas Savi politika eh, Eiropas Savienībā dara, eh, liek ciest cilvēkiem, kuri ir atkarīgi no zivsaimniecības un lauksaimniecības. Šīs te kvotas izcelsmes valsts norāda uz zivju konserviem vai arī lauksaimniecības sektora regulācija, kāda tāpat labam ir pieejama piena sektorā vai arī zemās cenas uz lauksaimniecības produktiem. Tas liecina par ieilgušu krīzi lauksaimniecības un zivsaimniecības sektorā. Eiropas Savienība var rīkoties un tai ir jārīkojas. Ir jāiz, jāpārstrādā KLP un KZP, lai tūkstošiem cilvēku atgriežas dzīves iespēja, lai arī Galīcijas tautas cilvēkiem atrastos perspektīvas darbība. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājiem ar Galkungs tagad lūdzu. Priekšsēdētājs kundze. Šodien atkal notiek Eiropas Savienības un Turcijas sēde par bēgļiem, un ja mēs ņemam, neņemam vērā realitāti, tad ir grūti atbalstīt jaunu nolīgumu. Mums ir jānosoda vardarbība. Eiropa nedrīkst vienkārši pievērt acis, kad viņa redz, kas notiek uh, šajās te bēgļu nometnēs. Vai Eiropa patiešām uh, var klusēt arī uh, tad, kad dzird kurdu kliedzienus, kad vai Eiropa var klusēt, kad tiek slēgtas avīzes, kad tiek arestēti advokāti, vai arī Eiropa var vienkārši noskatīties kā mirst bēgļi eh, Lesbosas krastos, vai var vienkārši aizslēgt eh, Balkānu ceļu. Eiropa maksā Turcijai, lai nosodītu tās dalību valsti Grieķiju, kura pūlas dara, ko var. Eiropai jāsāk rīkoties. Akirkungs, lūdzu. I'd like to raise a constituency issue and Es eh, gribēju paust eh, savus iebildumus eh, jaunajam mm, Temzes šķēršošanas risinājumam Austrum Anglijā. Šis šķērsojums palielinās piesārņojumu vietējā un es līmenī un radīs transporta mm, problēmas. Tas ietekmēs arī cilvēku mājoņus. Mēs mēģināsies pret to. Uh, Valdība ir uzsākusi cīņu pret uh, cilvēkiem, bet es varu jums garantēt, ka valdība paliks zaudējumos. Sarka nav tikai mans vēlēšana apgabals, bet arī manas mājas, un uh, kopīgiem spēkiem mēs cīnīsimies pret šo jauno šķērsojumu visiem iespējamiem līdzekļiem. Um, thank you. Madam Bilde. Bildes kundze, lūdzu. Merci, Madam la Prezidente. Paldies, priekšsēdētāji. 800. Tas ir vaļu skaits, kas šogad katru gadu tiek nogalināti Fēru salās pilnīgi vienaldzīgi. Un tas nozīmē, ka tiek nogalināts daudz vairāk vaļu nekā ir nepieciešams vietējo līdzekļu pārtikai. Tas rada riskus arī cilvēku veselībai, jo vaļos ir atrasti, atrast dzīvesudraps un toksīni šie vaļi tiek nogalināti un vēlāk sadalīti. Un ja kaut arī Fēras salas ne, juridiski no Dānijas ir neatkarīgas un mēs ir, ievērojam vietējo kopienu pārtikas tradīcijas, ir nepieciešams uh, runāt ar Dānijas un Fēras salas iestādēm, uh, lai risinātu šo problēmu un izvairīties no visiem riskiem veselībai, ko šī, kaitī, ko šī necienīgā praksa dara. Uh, ir e, laiks reaģēt un e, nedrīkstam atbalstīt klusējot šo vaļu nogalināšanu. Paldies! Paldies! E, tālāk, Mato kungs. Sente Morija Paldies, priekšsēdētājs kundze. Karakasā pirms dažām dienām nomira jauns puisis, kurš nesaņēma zāles. Tas ir briesmīgs gadījums. Mēs par daudz ko neuzinām, bet eh, mēs tagad saprotam, cik sarežģīta ir Venecuālas iedzīvotāju eh, dzīve, kur viņiem pat nav pieejami pamata eh, pārtika. Tā ir humānā krīze, par to mēs nedrīkstam Eiropā klusēt. Un cilvēki to to patiešām nav pelnījuši. Arī tie, kas ir apcietināti politisko ideju vai arī atrodas eh, mājas arestā, piemēram, Konsegas Gancelas, kuru apcietināja augustā. Tie ir politiskie ieslodzītie un, manuprāt, ir apkaunojoši, ja parlamentā ir cilvēki, kuri izliekas to neredzam. Uh, piemēram, ar Tegi, kā politiskais uh, ieslodzītais tika atbrīvots un uh, tagad viņu atcenīgi novērtē, lai gan viņš bija saistīts ar etabandu. Mēs atbalstām brīvību, bet teroristus mēs necienām un tad ir jābalvalda likumam. Pikolas kungs. Es grib, gribu teikt, ka uh, atkritumi mūsu reģionā apdraud uh, cilvēku veselību un eh, it īpaši piesārņotā jūra, eh, kas piesārņo visu, kas ir pāri robežām. Horvātijā eh, situācija ir īpaši slikta, it īpaši plūdmaiņu laikā tiek pieskaloti lieli, liels daudzums atkritumu. Vietējās pašvaldības cīnās, cik var pret šo te jūru jūras eh, piesārņojumu. Tomēr tas ir eh, lielu izmaksu faktors un apdraud arī ekonomiku, jo šajā reģionā ir attīstīts turismas. Valstīm ir jāsadarbojas, lai efektīvi vērstos pret jūras piesārņojumu, nodrošinot 2020 20 eh, veselīgas plūdmales. Paldies! Un e, tagad es gribētu stāstīt par svarīgu e, faktu, proti par to, ka Eiropas institūcijām vajadzētu izstrādāt labāko likumdošanu, jo ļoti bieži Eiropas e, likumi aizstāv tos, kuru nevajag aizstāvēt un negatīvi ietekmē Eiropas ekonomiku Tāpēc šeit ir arī par darbu uzņēmumiem, līgumiem ir, ir jāpārskata pašreizējā direktīva 2014. gada direktīva. Un tāpēc arī daudzas valstis vaicāja, lūdza komisijai neieviest jaunu likumdošanu šajā te jomā. tomēr šīs balsis netika uzklausītas aiz, aiz, apdrošināšanas jomā. Un tagad Krapīnī kundze. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Eh, eh, MVU globalizācija eh, nevajadzētu, globalizācijai nevajadzētu ierobežot šos te uzņēmumus. 90% no globālās izaugsmes ir ārpus Eiropas Savienības, un mazie un vidējie uzņēmumi veido 60% e, no izaugsmes. Tāpēc komisijai vajadzētu nodrošināt procesu, kādā veidā atbalstīt MVU e, darbību starptautiskajā jomā. E, un ir runa par TTIP, ir runa par līgumu ar Ķīnu, tāpēc arī šeit, šajā šajās diskusijās vajadzētu padomāt par MVU un eh, vajadzētu palīdzēt uh, viņiem darboties starptautiskā mērogā ar atbilstošu likumdošanu jo pretējā gadījumā MVU būs daudz grūtāk strādāt citādos tirgos. Kelīkungs. Es šovakar runāšu par eh, gāzes piegādes drošību. Un es vēlos uh, pateikties eh, komisāram Kanjēti un uh, pārējiem kolēģiem komisijā, kas strādā pie šī jautājuma. Uh, arī COP21 tik runāts par alternatīvo enerģiju, lai daudzveidotu. Mm, piegādes iespējas, um, mēs daudz veidojam resursus, tātad daudz runājam par gāzi Austrālijā un tuvijos um, austrumos jau pastāv uh, iespējas, ko var ap aplūkot uh, manā uh, vēlēšana apgabalā. Mm, arī varētu izmantot alternatīvu, proti Uh, gāzi no ASV, uh, mēs te būtu tuvākā osta. Uh, es ļoti ceru, ka mums attīstīsies alternatīvi maršruti gāzes piegādī. Paldies, Vords kundze. Es vēlos pievērsties bēgļu drastiskai situācijai Eiropā. Viņi, viņam jāizdzīvo pagaidu nometnēs, um, mm, kas ir um, tādi ļoti nestabili veidojumi. Uh, viņi jūtas tā kā džungļos aptuveni, uh, viņu mītnes uh, mm, nevar pasargāt no uh, nokrišņiem, eh, viņi arī tiek padzīti no vienas vietas uz otru, tas ir pretrunā no visām vērtībām un cilvēku cieņai. Sievietes un bērni cieš uh, no augstuma bada, viņiem netiek piedāvāt tādu pakalpojumu kā mm, elementāra higiena, izglītība. Mēs viņus, uz viņiem skatāmies kā uz noziedzniekiem, viņus apcietina. Uh, tiek piemērota policijas vardarbība. Ehm, padomājiet par šiem cilvēkiem, kas čersojuši jūras un okeānus un eh, tagad eh, atduras pret eh, tik augstu, ehm, nežēlīgu kā sienu valstīs, kur viņi cerēja atrast ehm, ko citu. Es ceru, ka tas mainīsies. Paldies! Nākamais runātais. Paldies. Tur, tur kā Kalnu kungs. Šī brīža situācijā mums jāapvieno spēki un jāstājas pretī izaicinājumam. Mums ir aitu gaļas deficīts 300 tūkstošu tonu apjomā. Šis sektors pieaug, bet deficīts eh, šajā sektorā arī pieaug ne tikai Eiropas Savienībā, bet arī globāli. Līdz ar to nepieciešams labāks politikas, lai uzlabotu um, um, aitu gaļas um, sektoru, tad um, aitkopības uh, tradīcijas jāuzlabo īpaši Rumānijā, kur ir vislabākais potenciāls. Es aicinu um, iestādes atbalstīt uh, konsekventā veidā, ieskaitot arī Rumāniju, uh, pilnība, pilnībā attīstīt potenciālu šajā sektorā. Paldies! Tagad Van Štorhas kundze lūdzu. Uh, paldies! Šodien Turcija un Eiropas Savienība novadīja uh, tā saukto migrantu uh, Um, galotņu tekšanos uh, Balkānu uh, maršruts ir jāslēdz. Um, viņa vēlas uh, samazināt migrantu plūsmu, bet Turciju tas neinteresē. Ja Balkānu maršruts tiks aizslēgts, tad nav iespējama turpmāka šantāža. Erdogans nesaņems miljārdus. Uh, un tad mēs atkal sāksim interesēties par cilvēktiesību pārkāpumiem, preses nebrīvi, par politiskiem ieslodzītiem un tā tālāk. Mēs nevaram būt draugi ar Turciju. Var atsevišķās jomās sadarboties, var kritizēt viens otru, bet reiķināties ar Turciju kā ar partneri migrantu jautājumos, ne. To, to, to nevar. Nākamais runātais Vegas kungs. Paldies. Šobrīd um, tiek um, pakļautas riskam lauksaimniecības aktivitātes, un tas skar ne tikai ekonomiku un uh, tirsniecību. Uh, lauksaimnieki ir uz bankrota robežas, un uh, viņiem nepieciešama palīdzība. Uh, Mums jāizmanto tirgus ekonomikas iespējas, lai viņiem palīdzētu nepieciešamā publiskā sistēma cenu garantijām. Agrāk uh, esam pievīluši lauksamniekus uh, solot, bet neturot vārdu. Uh, finanšu instrumenti nevar um, apsarbēt šo risku, kam viņi pakļauti. Tikai publiska pieprasījuma pārvaldīšana ļaus uh, sabalansēt šo te pieprasījumu un piedāvājumu, respektējot vidi. Paldies! Nākamā runātāja. Paldies, Tom, Tomičkundze. Nesen tika publiskots ziņojums, uh, komisijas valsts ziņojums par Sloveniju, un statistika izskatās labāk, bet uh, Iedzīvotāji nejūt šos uzlabojumus um, uz savas ādas. Pagaidām struktūrālās reformas tiek turpinātas, runa ir par gan pensiju reformu, gan par veselības uh, reformu, arī vidus šķiera ir jāatslogo justīcijā un pārvaldībā nepieciešamas turpmākas reformas. Bet reformas nenotiek tā, kā mēs to gribētu notiek kapitāla palielinājums bankās, bet bankas nedarbojas labi. Bēgļu krīze nevar būt uh, uh, tā kā mm, iegans tam, lai neko nedarītu. Un mēs nevaram vienkārši to pieļaut, jo mani tiešām ļoti satrauc situācija manā valstī Slovenijā. Um, for... Paldies, priekšsādātāji. Kādas ir priekšrocības un negatīvās puses uh, apvienotās karalistas uh, lauksaimniekiem no es uh, dalības? Uh, Eh, agrokonsultantu firma norāda, ka tikai 10% veiksmīgāku apvienotās karalistes lauksaimniecību izdzīvotu esošajā situācijā, ka tiks likvidētas eh, šobrīd spēkā esošās eh, valdībai nav nekāda pēctecības plāna, ja apvienotā karaliste aizietu no ES, jo subsīdijas nozīmē aptuveni 60 līdz 70% no šo saimniecību ieņēmumiem. Tas nozīmētu, ka nekāda, mm, nekāds ceļkārtes nebūtu. Gal galā mēs runājam ne tikai par KLP. Angļu lauksaimnieki izmanto, izmanto arī brīvās tirzniecības sniegtās iespējas, un apvienotā karaliste ir ļoti atkarīga no ēst tirgus. Aptuveni divas trešdaļas apvienotās karalistes lauksaimniecības produkcijas eksportiet uz Eiropas Savienību, un tas ir palielinājies no 11 līdz 48 procentiem iestājoties vienotajā tirgu. Lauksemniekiem būtu jāatbalsta dalība Eiropas Savienībā. Paldies. Nākamais runātājs Mārijas Kungs. Paldies, eh, priekšsādātāji. Bēgļu krīze Grieķijā ir uh, sasniegusi sprādzienu bīstam dimensiju. Un šobrīd uh, Grieķijā ir iesprūduši 40 tūkstoši cilvēku, un šis uh, skaitlis līdz mēneša beigām pieaugs līdz 100 tūkstošiem. Turcija turpina atbalstīt cilvēku kontrabandistus, un uh, viņi ierodas Segais jūras salās. Uh, 60, 60 līdz eh, no 60 eh, tūkstošiem eh, bēgļu, kas ir jāpārvieto, Grieķi ir atstājuši tikai 100 cilvēki. Vienīgais risinājums ir atbalstīt Grieķijas tautu, lai tā varētu stāvēt uz savām kājām. Grieķijai vajadzētu. Grie, tiek aicināts Grieķiju izstumt no mm, Schengenas un uh, E, Grieķija kā Schengenas e, valsts izsniedza e, bēgļiem dokumentus, lai viņi vēlāk varētu doties uz Vāciju. Grieķijai ir jāaptur Dublinas trīs darbība un jānosaka fi, finanšu embargo Skopjai un Tīrānai, jo tie ir aizvēruši robežas. To piemin pat ANO ģenerālsekretārs Banki Mūns. Liels paldies, Šandorkungs! Šogārkungs. Es uh, biju ārkārtīgi pārsteigts, ka ir zināmi deputāti šajā parlamentā, uh, kuri ir ievēlēti un uzskata, ka viņu valstīs vispār nav nacionālo mazākumu tautību. Uh, un turklāt pat uzbruk dalību valstīm. Un tomēr ir vēl skumjāk, ka vienā no lielākajām grupām šajā parlamentā ir pārstāvētas pārtejas, kas uh, uzskata, Uh, un ai, uh, kurai radikāliem uzskatiem un uh, kuras tās aizstāv un pauž šīs ekstremistiskās idejas šeit. Otrais pāns līgumā par Eiropas Savienības darbību uzsver, ka ir nepieciešams ievērot uh, nacionālo mazākumtautību tiesības. Un dažas grupas šīs prasības neievēro. Komisijai būtu jāpievērš uzmanība ne tikai pārtikas nekaitīguma aspektiem, bet arī minoritāšu tiesību aizsardzībai, jo tas apdraud demokrātiju. Mēs nevaram atļauties, ka mums ir bail runāt par kaut kādām lietām. Kas tālāk ir? történelem. Uihelī kungs, paldies priekšsādātāji. Mēs mūsu vidū vienmēr būs cilvēki, kas ir, tiek diskriminēti, un vienmēr būs cilvēki, kas mēģina darīt visu, lai īstenotu savas tiesības. Mēģinājumi apturēt un mēģina apturēt demokrātiju. Diemžēl šādi cilvēki ļoti bieži var pārvarēt uh, hausu. Ungārijas ministra prezidents ir darījis daudzas lietas, kuras vairs nevar uzskatīt par demokrātiskām un uh, iepriekšējā nedēļā viņš valdībai tuviem cilvēkiem uzdeva īstenot um, vairākas lietas, cās, ka par bēgļu jautājumu ir nepieciešams referendums. Tas tiešām ir nepieņemami, un man ir jāatzīst, ka Ungārijā šobrīd valda haoss. Ārnota kungs, lūdzu. Pēc janvāra diskusijām par uh, britu pilsoņiem, kas ir ieslodzīti Indijā, ieskaitot arī manas vēlētājs, <laughs> viņiem uh, ši, mūsu rezolūcija netiek īstenot, kamēr viņi gaida apelācijas tiesu, bet uh, ir jānosaka, ka vainīgs ir uzņēmums, nevis individuāli līgumslēdzēji, kas nepreizajā vietā ir atradušies nepreizajā laikā. ir nepieciešams uh, sargāt uh, tas cilvēks. Man ir kopijas uh, eksporta licencēm, kas pierāda, ka šaujamieroči ir eksportēti legāli attiecīgajos termiņos. Es uh, neiebilstu pret Indijas valdības cīņu pret nelegāliem šaujamieročiem, bet šobrīd viņi vienkārši ir aizturējuši nepareizos cilvēkus, tāpēc es aicinu uh, Indijas valdību steidzam izskatīt šo lietu un nekavējoties atbrīvot mūsu vēlētājs. Paldies, Zedovska kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājas kundze. Situācija pie Grieķijas un Maķedonijas robeža ir vienkārši briesmīgi. Un tas arī nav nekāds pārsteigums, jo Grieķija eh, vēl joprojām nav sākusi eh, rūpīgi pārbaudīt eh, imigrantus jau uzreiz viņu uzņemšanas punktos. Tā tam būtu jābūt, bet realitāte ir pilnīgi citāda. Un tieši tāpēc tūkstošiem cilvēku pat labana atrodas nometnēs pie Maķedonijas robežas, kas ir viena no tranzītu valstīm viņu ceļā uz Eiropu mums vajadzētu pārstāt eh, eh, šādā veidā darboties. Eh, mūsu robežas nav kārtībā un tās pieļauj to, ka var iebraukt Eiropas teritorijā bīstamas personas. Mums ir jāpasaka, ka šeit tas traumē ir jādara galvas. Gribu pateikt visiem, kuri piedalās arī tūkiem. Paldies tagad Pāvela kungs. Paldies, priekšsēdētāji kungs. singura șansă pentru un viitor mai bun. Pat labam varbūt ir vienīgā uh, šīta situācija ir vienīgā iespēja manā valstī cilvēkiem uzlabot savu uh, situāciju. Mums kopā ir jāvēršas pie Rumānijas valdības, lai tā pievērstos eh, lauku reģioniem un nodrošina to, to pieju fondiem, jo ir eh, dažādas procedūras, ko var izmantot, un tas nav nemaz tik sarežģīti. To var izdarīt ātri. Pēc eh, pašvaldību vēlēšanām šogad visām pašvaldībām ir jākoncentrēt koncentrējies uz Eiropas fondu apgūšanu. Mēs nevaram atļauties izmest vējā vēl vienu gadu. Mums ir jāpalīdz piedalīties visiem. Paldies un apsveicu visas sievietes. Kapelas kundze. Paldies, priekšsēdētājas kundze, komisāras kundze. Eiropas tērauda rūpniecība e, cieš no pārmēru augstām cenām, kas ir kvotu tirzniecības sistēmas rezultāts. Un tā situācija sāsinās. Eiropā e, enerģijas e, cenas ir divi tik augstas nekā ASV, un e, ASV valdība nekādā veidā nedomā dot iniciatīvu Ķīnā. Un tagad ir iznācis tā, ka mums ir 400 miljoni lieko tonu un e, situācija sāsinās pašreiz e, Ķīnas uh, rūpniecības situācija arī sāsinās. Tas nozīmē, ka kopā, kopumā tērauda sektora situācija sāsināsies vēl vairāk. Eiropas komisijas antidempinga pasākumi nepalīdz izmainīt proporcijas konkurences cīņā ar Ķīnu. Tāpēc arī e, nākamajos desmit mēnešos mēs redzēsim, vai Eiropas ērauda rūpniecība vispār var vēl izdzīvot. Paldies, un tagad e, korušu, sakurušu uz kundzi. Kas te notiek? Nu? Ακόμα και με τη σημερινή τη μορφή δεν γίνεται να υπάρξει χωρί τον σεβασμό στου κοινού αγώνε, στι κοινέ ευθύνε και στι κοινέ δεσμεύσει. Ņemot vērā kopīgās pienākumus, vienota Eiropa nabadzīgi cilvēki, tūkstošiem bēgļu, noslēgtas robežas, e, bet e, mums ir jābūt uh, atbildīgiem par lēmumiem, par to atbilstību nacionālajām interesēm. Eh, pa, bet pat laban viss notiek tikai uz papīra, un Eiropas komisija izsaka uh, savas vēlēšanās. Priekšsēdētājs kundze, vai jūs patiešām domājat, ka Grieķija šādā veidā uh, varēs ilgi turpināt? Vienīgais risinājums ir droši koridori, un uh, tikai tā mēs risināsim situāciju. La chasse aux lièvres avec des galgos, c'est une tradition ancestrale. Medību suņi, galgo suņi Spānijā tiek um, iznīcināti un tas, um, tas nav pieņemami. Tas ir uh, barbarisms, kas ir jāizbeidz. 50 tūkstoši galgo suņu uh, iet bojā šādā veidā katru gadu. Uh, viņiem dažreiz liek pat mirt badā, kas eh, tiešām nav cilvēcīgi. Tie suņi, kas eh, netiek nogalināti, tiek turēti šausmīgos apstākļos un ļoti reti suņi nonāk patvērsmē, kur par tiem rūpējies. Tā ir tiešām nežēlība pret dzīvniekiem, ko uzskatā par cilvēku labākiem draugiem. Mums ir nepieciešamas organizācijas, kas vairāk rūpēsies par šo suņu aizsardzību. Un šai asamblējai tas Eh, jāatbalsta, jāatbalsta tātad Spānijas organizāciju kustību pret uh, uh, nežēlību pret dzīvniekiem, īpaši suņiem. Paldies, nākamais runātājs Korvin Mikke. Paldies. Um, tiek apgalvots. Uh, ka mūsu priekšsēdētājs Mārtiņš Šulc ir uh, atbildīgs par Nacionālās frontes panākumiem Francijā. Vakar uh, justīcijas ministrs no Lielbritānijas uh, teica, ka Eiropas Savienība mm, ir atbildīga par, nacionāl, par moderna nacionāla sociālisma panākumiem Eiropā. Vai tad mums ne, netika iemācīts, ka kat, pretēji darbība ir tikpat uh, intensīva pretdarbība, un ja sabiedrību um, virziet vienā virzienā, tad um, pretdarbība būs tieši pretējā virzienā. Eiropas Savienība ir jāiznīcina. Paldies! Uh, uh, tas pabeidz mūsu vienas minūtes runas. Mums tika iesniegts uh, uh,